Kolēģi, mēs proceder a las explicaciones. Kolēģi, mēs pāriem pie balss skaidrojuma. Un uh, ir 38 kolēģi pieteikušies skaidrojumiem. Pagaidīsim pāris minūtes, kamēr pārējie atbrīvo zālī, lai apvārsnes kļūst skaidrāks.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 propaganda. Pedimos a aquellos, que se van marchando. Lūdzām tos, kur dodas prom, lai tie ātri un klusi atbrīvo zāli, jo mums ir jāpārot pie balss skaidrojumiem. Tādu ir vairāk nekā 40, kā es tagad redzu, un katram kolēģim būs kā parasti viena minūte, lai skaidrotu savu balsi. Pirmkārt, bēgas ziņojums, fleksibilitātes instruments Vispirms Silvestris kungs. Silvestra kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Stabilitātes uh, instruments uh, parāda vē, uh, eh, lieku reizi to, cik, uh, cik nozīmīga ir tā mobilizācija, cik, no, cik nozīmīga ir elastība. Pirmā un e, ceturtā pozīcija nedos mums iespēju pietiekam nodrošināt finansējumu 2012. gadam. Un e, šis instruments ir paredzēts, lai sniegtu 34 miljonus eiro e, maksājuma apropriācijās. Un stratēģija 2020 tiek, pie, tiek pieprasīta 220 miljonu eiro. Lai apmierinātu mūsu vajadzības, no šejienes izriet nepieciešama uh, balsot par Silvestras uh, kungs. Paldies! Nākošais Daniels Hanan. Mr. Speaker, I wonder where priekšsēdētā nezinu, no kurienes cēlusies ideja, ka, lai kļūtu bagāts, ir jāsņem subsīdijas. Uh, Tas nav tiesa. Tā nevar dzīvot ne individs, ne nācija. Un tagad Grieķija būs bagātākā valsts Eiropas Savienībā. Un iedomājieties eh, niknos vāciešu pūļus, eh, kas protestēs eh, pret to, ka viņi glābs grieķus. Nu, diemžēl tā tas notiek Eiropas Savienībā, jo diemžēl valstu starpā, tāpat kā atsevišķu cilvēku starpā, cilvēki uh, bieži izvēlas vieglāko pretestības ceļus saņemt uh, subsīdiju. Es domāju, ka uz nāci, nācijām attiecas tas pats, kas uz atsevišķiem, atsevišķiem cilvēkiem. Pārāk lielie maksājumi no Eiropas Savienības rada problēmas, nevis risina problēmas. Pār ziņojumu, ko sagatavojuši Franciska Balsāni un Jose Manuels Fernandes vārds pirmkārt kolēģim Ašlēm Foksam. You, Paldies, priekšsēdētāji. Šodien apstiprinājām Eiropas budžetu 12. gadam un vienojāmies palielināt izdevumus par diviem pret procentiem. Tas būtu tā būtībā ir uzvara pār šo parlamentu un komisiju. Uh, Komisija gribēja palielinājumu par 4,3%, bet eh, parlaments par 5,3% tajos laikos, kad dalību valstu valdībām ir jāceļ nodokļi un jāpazemina izdevumi pašmājās. Vai tā nav labākā ilustrācija tam, cik ļoti tālu komisija un parlaments ir no reālās pasaules? Manuprāt, uh, Pat 2% pieaugums ir par augstu, mums būtu jāsamazina Eiropas eh, budžets un jāietaupa nodokļu maksātāja nauda. Un tā vietā, lai prasītu fondu palielinājumu, eh, komisijai vajadzētu prātīgāk tērēt to, kas eh, viņiem jau ir. Nākošais runātājs Džordžs Lajons. Priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt budžetu un apstiprināt, ka tas ir labs darījums eh, un laba vienošanās, kas atspoguļo uh, to, ka mums ir jāpieņem smagi lēmumi nacionālajā līmenī visā Eiropā. Eiropas Savienībai ir sava eh, atbildība, tai ir jāpalīdz tikt pāri ekonomiskajai krīzei un ir um, atbildīgi jātiec pret tēriņiem. Tieši tādēļ uh, Es atbalstu 2% kopējo uh, palielinājumu, kas ir daudz mazāk nekā tas, ko prasīja komisija vai parlaments. Manuprāt, tas ir pareizs un realistisks uh, veids, kā virzīties uz priekšu. Un es apsveicu kolēģi atbalstu un apsveicu kolēģis, kas pagājušajā nedēļā noslēdza sarunas par šo darījumu. Paldies! paldies. Nākošais runātais Pēters Jārs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms jau varam teikt, ka mēs esam pieņēmuši budžetu pienācīgajā laika termiņā. Tās ir labās ziņas, bet sliktās ziņas ir tādas, ka, un tas man satrauc, ir tas, ka dalībvalstis piešķir jaunus pienākumus Eiropas parlamentam, nepiešķirot nepieciešamo finansējumu. Katrā ziņā netiek piešķirts finansējums pietiekamā apmērā, tāpēc nākotnē mums būs jācenšas panākt godīgāks risinājums. Tātad, ja mums ir vairāk uzdevumu, mums pienāks arī vairāk līdzekļu. Tāpēc arī šī iemesla pēc es atturējos balsojumā. Bet vispirms jau jāsaka, ka mēs esam uzņēmušies savu atbildību un esam izpildījuši savu pienākumu, pieņemot šo budžetu pienācīgajā laikā. Paldies Jārkungam! Tagad Silvestra kungs. Paldies priekšsēdētājiem! pēc 15 stundu konstruktīvām sarunām tika panākt vienošanās par 2012. gada budžetu 5,29 miljārdi eiro. Saistība apropriācijas ir 147 miljoni eiro. Un ir skaidrs, ka mums nav pienācīgās eh, manevrēšanas iespējas attiecībā uz maksājuma apropriācijām. Eiropas parlamenta nostāja ir tāda, ka mums ir galvenokārt jākoncentrējas uz ārējo rīcību un konkurētspējas celšanu. Šis 2012. gada budžets, ņemot vērā sarežģīto ekonomisko situāciju, ļaus mums uh, īstenot nepieciešamās investīcijas nākotnē un uzturēt konkurētspēju. Es vēlētos norādīt arī uz to, ka šī ir pirmā vienošanās, kur mēs esam panākuši par budžetu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un tātad ievērojot Lisabonas līgumu. Tagad mēs pārējām pie Ramona Tremosas ziņojuma un vispirms eh, vārds kolēģim Gotjēresam. Paldies, priekšsēdētāji! Kopš 2010. gadā, it īpaši Eirozonā, mēs dzīvojam eh, krīzes apstākļos. Un Mums, mūsu rīcībā ir eh, instrumenti cīņa pret step, spekulāciju tirgos. Viens no instrumentiem uh, Pie tā to izveidojas Eiropas centrālā banka, kas eh, tomēr nav palīdzējis eh, nodrošināt eh, pietiekamu izaugsmi. Un tāpat intervences ot, sekundāros tirgos, izmantojot visus iespējamos resursus, lai cīnītos pret spekulāciju un lai varētu aizstāvēt mūsu vienoto valūtu, bet rīkojoties izlēmīgi. Un tāpēc mēs esam balsojuši par šo ziņojumu kā arī pār centrālas bankas lomas stiprināšanu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies. Nākošais runātājs Elēna Bačēsku. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, jo finanšu tirgus stabilitāte ir jāizveido. Eiropai ir nepieciešams adekvāts ietvars ekonomikas politikai, lai valsts sektora parādi varētu tikt ierobežot. Un es apsveicu ECB proaktīvo lomu visā krīzes gaitā. Taču ir šie izvērtējumi jādara publiski. Tajā pašā laikā Eiropas centrālajai bankai ir labāka jāsniedz informācija attiecībā uz Eirozonas bankas rezervēm. Es atbalstu makro uzraudzību Eiropas e, finanšu sistēmai, taču ir jāņem vērā atšķirības, kas pastāv starp dalību valstīm Eirozonā un ārpus tās. Ir nepieciešama līdzsvarota nostāja no ECB puses attiecībā pret visām dalību valstīm. ECB ir jāizmanto atbildīgā veidā instrumenti, kas ir tās rīcībā. Paldies! Paldies! Un vēlreiz Silvestris kungs. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ziņojums par ECB iekļauj datus, kas, manuprāt, ir ievērības cienīgi. 2010. gadā 134 miljārdi eiro bet arī zaudējumi, kas izriet no um, procentu likuma samazināšanas un tāpat arī refinansēšanas pasākumi. Tātad 2010. gadā nav notikuši darījumi ar zeltu. Tāpat interesanti ir arī skaidri, kas attiecas uz rezervēm. Līdz ar to 2010. gada budžets ir ar pozitīvu saldo. Un tas, protams, palīdzēs nosekt risku, kas izriet no valūtas maiņas ārpus Eiropas Savienības. Astoņi procenti no kopējās eh, summas eh, ir apgrozībā esošie līdzekļi. Tāpat arī ir ievēr. Silvestra kungs, jūs jau divkārt izmantojāt sev atvēlēto laiku un par nākošo tematu es jums vārdu nedošu, tad mēs būsim jūs kompensējuši. Un tālāk par ziņojumu. Uh, no kura atteicās Gērens kungs par attīstības sadarbības finansējumu, par banānu nozari vārds Hansam Pēteram Meijeram. Herr Präsident, ich habe gegen die Änderung der Priekšsēdētājs balsoja pret šo ziņojumu, jo ar šo ziņojumu netiek ņemts vērā Lisabonas līgums. Šis ziņojuma projekts ļauj padomai pieņemt virkni ļoti nozīmīgu lēmumu attiecībā uz attīstības eh, politiku, arī attiecībā uz astoņām ACP AKK valstīm. Nav nekādas iespējas eh, Eiropas parlamentām piedalīties mm, koplēmam procedūrā ar deleģētu aktu starpniecību. Parlaments, kā Eiropas uh, Savienības iedzīvotāju vēlēts pārstāvis, viņam būtu jābūt iespējai uh, paust savu nostāju un izlemt, kādā veidā tiek tērēt nodokļu maksātāju līdzekļi attīstības uh, sadarbībai. Deklarācijā padome sākotnēji piekrita tam, ka šie deleģētie akti tiek izmantoti, un, manuprāt, padome gluži vienkārši nerēķinās ar parlamentu. Es domāju, ka nevajadzētu atteikties no šiem pilnvaru īstenošanas. Paldies, paldies, un tagad vārds Kešman kungam. Mēs balsojām par šo ziņojumu, tāpēc, ka mums nebija nekādu garantiju par to, ka tiks atrasta alternatīva finansēšanas resursi. Mēs nevaram turpināt šīs eh, starpinstitucionālās cīņas, ja eh, pasaules nabadzīgie no tā cieši. Mums ir uh, jākļūst par uzticām partneri. Ja šie papildu pasākumi banānu nozarē netiktu pieņemti, tad tiktu apraudāta deklarācija, kas tika pieņemta kā uh, daļa no pakotnes. Būtu jācenšas panākt to, lai deleģētie akti nākotnē tiktu um, izmantot šādā um, procesā. Šī vienošanās nerada precedentu attiecībā uz instrumentiem, un deleģēti akti noteikti nākotnē būtu jāiekļauj. Paldies! Paldies, Kašs! Silvestra kungs, vai jūs vēlaties izteikties, jūs, jums būs pusminūte? Desmit sekundes. Pa, pa, parlaments ir gatavs pieņemt kompromisu paketi. Tomēr nebija iespējams uzlabot šī instrumenta tekstu, konkrēti runāt par parlamentu lomu, strateģiskajos lēmumos, kuros paritāte starp abajiem līdz eh, lēmējiem ir nepieciešama. Paldies! Mēs pārējām pie finansējuma instrumenta sadarbībai starp eh, rūpnieciski attīstītajām valstām. Silvestra kungs, jums atkal tiek dots vārds. vidusposma pārskats, ko ir paredzējis finansējuma instruments, ir parādījis viedokļu atšķirības starp parlamentu, komisiju un padomu attiecībā uz daudzgadīgiem programmām e, finansējumam un sadarbībai ar attīstības valstīm. Ir nepieciešams organizēt trilogu ar e, ko attiecīgiem kompromisiem ar rūpnieciski attīstītiem valstīm. Un ņemot vērā jaunetikams valstu geogrāfisko svarīgu, tā, svarīgumu, tās varētu izmantot šo instrumentu. Parlaments lūdza finansējumu sadalīt pa valstīm un reģioniem. Komisijai Šie maksājumi, šīs apropriācijas ir ar indikatīvu raksturu un aicinām ievērot esošo procedūru. Paldies par Gāles un Lagvīleres ziņojumu par cilvēktiesību instrumentu. Vispirms es dodu vārdu Mikolāšeka kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cilvēktiesības! un demokrātija ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām. To mēs redzam arī ierakstītu līgumos. Bez tam pamatiesību hartā pasvītro šīs tiesības uz demokrātiju. Jaunais finansējuma instrumentu juridiskais ietvars attiecībā uz eh, cilvēktiesībām visā pasaulē pateicoties savai eh, caurskatāmībai, ir devis iespēju uzlabot situāciju. Mums ir eh, jāpaturprātā. Eiropas parlamenta demokrātiskais aspekts. Mēs pārstāvam tautas, un, tā, un eh, tāpēc mēs uzskatām, ka šis uh, E, jautājums ir principi jautājums vairāk nekā cits. Paldies. Nākošais runātājs Silvestris. Paldies, priekšsēdētāji. Teksts par ko mēs nobalsojam, paredz instrumentu cilvēktiesību attīstībai, kas palīdz konsolidēt demokrātiju un kas dod iespēju respektēt pamat brīvības, lai nodrošinātu palīdzības konsekvenci komisijām Uh, ir paredzējusi pasākumus, kas uh, paredz labāku cilvēka tiesību aizstāvību. Lisabonas līguma spēkā stāšanās ir padarījis cilvēktiesību hartu saistošu, pārveidojot pamatvērtības pār tiesībām. Un Šodien mēs redzam, ka tās ir spēcīgs veistījums, it īpaši runājot par juridisko bāzi. Paldies, Silvestris Kungs! Priekšsēdētāji, um, tas gan ir dīvaini, ka um, šajā zālē tie, kas viskaļāk uh, kliedz par koloniālismu, ir gatavi atbalstīt to politiku, kur Eiropas Savienība īsteno un, un um, kur patiesībā diskriminē cilvēks. Divi jautājumi. Vispirms, ņemot vērā to, kas notiek Eiropā, vai jums tiešām šķiet, ka mums ir tik daudz līdzekļu? Un otrkārt, ja mēs paraugamies uz uh, jaunatīstības valstīm, kāpēc jums šķiet, ka viņiem būtu uh, jāieklausās mūsu teiktajā par jebkādu no šiem jautājumiem. Paldies! Pārējām pie Gēničels ziņojuma par finanšu instrumentu un atkal dodu vārdu Silvestris kungam. Paldies, priekšsēdētājs! Sadarbības mērķis ir mazināt nabadzību attīstības valstīs un sasniegt tūkstošgadus mērķus. nodrošināt cilvēktiesību un tiesiskumu ievērošanu. Runājot par attīstības instrumentu, mēs šeit iekļaujam AKK valstis, sukuru protokolu, pal palīdzības programmu Āfrikai un valstīm Āfrikā, Latīņa Amerikā, Āzijā. Tūkstošgads deklarācijas ir galvenie atsaucas punkti. Mērķis ir. Mm Eh, iznīdēt absolūto nabadzību līdz 2015. gadam. Absolūta nabadzība nozīmē cilvēku, kas dzīvo, eh, iztik, tas nozīmē iztikšanu ar mazāk nekā vienu dolāru dienā. Mēs balsojam tāpēc par šo ziņojumu. Paldies! Nākošais. Uh, ir ziņojums par auto pārvadājumiem Simpsons ziņojums. Atkal vārds Silvestris kungam. Priekšsēdētāji. Es eh, atkal izteikšos par šo punktu. Es redzu sev atvēlēto laiku uz ekrāna. Lūk, tie ir mūsu mērķi, kas ir norādīti 290. pantā līgumā par Eiropas Savienības eh, darbību un deleģētās pilnvaras nedrīkst nozīmēt papildus izmaksas. Tālāk runājot par turismu statistiku, transports un turisms. Eh, tie, šajā gadījumā ir jāparedz attiecīgi nosacījumi, un tas ir labs pamats sarunām ar padomu un komisiju. Paldies, Silvestris kungs. Nākošais ir, ir, e, ziņojums ir slobodas ziņojums par Horvātijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Vispirms vārds Elenai Basēsku. Paldies, priekšsēdētāji, es balsoju par šo ziņojumu tāpēc, ka iestājas līguma parakstīšana ir svarīgs eh, vēsturisks brīdis Horvātijai. Es vēlos, lai Balkānos valdītu stabilitāti, Eiropas integrācijas perspektīva kļūst par realitāti. Bet eh, šis brīdis nav procesa beigas, reformas ir jāturpina. Uh, E, tieslietu jomā, cīņā pret korupciju, tāpat ir jāsargā, kā jau to pieprasa Eiropas komisija, jāizsargā ir e, doki. Vēl jo vairāk tāpēc, ka Rumānija un Bulgārija tika paturēt spēkā uzraudzības un pārbaudas mehānismi. Tāda paša jāpatur spēkā Horvātija, kā arī ir jāinformē sabiedriskā doma lai ratificēšanas procesa vainagotos panākumiem. Horvātijas iestāja ir labs uh, mirklis, lai dalībvalstīm atgādinātu Eiropas Savienības priekšrocības. Paldies, Bacisku kundze. Nākošais runātājs Silvestris. Sì, Presidente, a vent'anni dalla dichiarazione. Priekšsēdētāji, 20 gadus pēc neatkarības deklarācijas pieņemšanas līdz pat brīdim, kad tika pieņemts lēmums par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, Horvātijai ir izdevies eh, īstenot šo procesu ceļā uz Eiropas integrāciju. Mēs tāpēc arī sveicam Horvātijas parlamenta pārstāvis šeit. Ir noslēgtas sarunas, kas ilga sešus gadus Un, protams, vēl ir jāņem vērā arī sagatavošanās darbs pirms sarunu vešanas. Tas viss veicina šīs valsts ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību. Tas viss um, iedrošinās arī Horvātijas iedzīvotājus piedalīties referendumā un paust savu atbalstu dalībai Eiropas Savienībā. Ir ļoti nozīmīgi panākt to, lai Horvātija turpinātu savus centienus arī un uh, atrisinātu arī uh, jautājums bilaterālās attiecībās ar kaimiņu valstīm. Paldies! Klēs kungs tālāk lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Ar savu balsojumu es vēlējos um, būt principiāls un tāpēc balsoju par. Bet no otras puses, Horvātija, protams, bez šaubām ir eiropeiska valsts, ko mēs nevaram teikt par visām valstīm, kas šobrīd ir kandidāts dalība Eiropas Savienībā. Tāpēc Horvātijai ir sava vieta Eiropas Savienībā, taču no otras puses tā joprojām saskars ar vairākām problēmām, kā piemēram korupcija. Es domāju, ka vispirms ir jāatrisina šīs problēmas, un tikai tad šī valsts var kļūt par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Šai valstī ir jāizpild pilnīgi visi Kopenhāgenes kritēriji pirms tā pievienojas Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies! Un tagad turpināsim ar nākamo Sobats kunga ziņojumu. Vārds Švāba kungam. Paldies priekšsēdētāji. Bādens Virtenbergs kolēģi atturējās eh, šajā balsojumā par Svabalds kunga eh, ziņojumu bet tam tika pausts milzīgs atbalsts, lai šī 28. Eiropas Savienības dalībvalsts varētu pievienoties. Mēs par to priecājamies. Mēs secinām, ka Eiropas Savienība ir pievilcīga. Un šis rezultāts parāda arī to, ka Horvātija, kurai tika izvirzīti eh, diezgan smagi priekšnoteikumi, tos arī izpildījusi. Taču vienlaikus pilsoņi uzskata, ka ir jāliek uzsvars uz to, ka Eiropas Savienības likumdošanas transponēšana ir eh, jākontrolē visaugstākajā līmenī. Vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis neizpilda šos priekšnoteikumus, bet Horvātija līdz pat savai iestājai Eiropas Savienībā mainot vienu vai citu punktu, 2012. gada jūlijā gal galā būs izpildījis visas um, prasības un kļūs par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. Tāpēc kopā ar kolēģiem mēs nolēmām atturēties eh, šajā balsojumā, bet jāsaka, ka mēs atturējāmies vienlaikus um, pozitīvā gaisotnē. Paldies! Paldies, un tagad Nikolašiņš kungs. Lielas paldies priekšsēdētāji! Horvātija jau gadiem ilgi cenšas pievienoties Eiropas Savienībai. Ir tikusi veikta administratīvās sistēmas reforma, bet ir nepieciešama uzlabojuma korupcija, cīņai pret korupciju. Horvātija ir paveikusi diezgan daudz, ir panākta plaša harmonizācija ieviešot akī komunitēru, un tagad ir jāturpina iesāktais reforma ceļš. Šo reformu īstenošana ir ārkārtīgi nozīmīga, kaut vai lai garantētu likuma varas darbību valstī. Man šķiet, ka šis ir punkts, pie kura ir nepieciešams turpināt darbu. Mums ir kopīgas vērtības, un tāpēc es priecājos par to, ka Horvātija pievienojas Eiropas Savienībai. Paldies! Kolēģi, paldies. Nākošais runātājs ir Repo. Pidettävä yllä uudistus. Paldies. Mums ir vajadzīga Horvātija, mums ir vajadzīga sadarbība. Un Protams, eh, Hor Horvātijas eh, pieteikuma atbalsts sabiedrību šai valstī ir vajadzīgas reformas, ir īpaši tiesu sistēmā. Un, ja mēs runājam par ekonomiku, tad Horvātija veic lielus pūliņus, lai uzlabotu savu valsts finansējumu, lai radītu darba vietas un lai nodrošinātu izaugsmi. Es ceru, ka mēs varēsim sveikt uh, mierīgu, labklājības pilnu uh, Horvātiju Eiropas Savienībā un tās dos cerības arī Serbijai iestāties, ne tikai Serbija, bet arī Maķedonija, kas rietumu Balkānu valsts iestāties Eiropas Savienībai. Paldies, kolēģi! Nākošais runātājs Hannan. Priekšsēdētā pirms divām nedēļām dienā, kad viņš izsludināja savu kandidatūru Horvātijas vēlēšanās, Saša Radovičs antikorupcijas eh, kampaņu vadītājs tika arestēts. Lūk, tāda Horvātija ir 21. Uh, gadsimtā. Un uh, jāsaka, viņš ir uzrakstījis vairākas uh, grāmatas par korupciju visaugstākajos ešalonos, un aresta apstākļi ir diezgan aizdomīgi, un jābūt signālām visiem tiem, kas aizstāv savus intereses Zagrebā. Un eh, šī gada sākumā man ļoti apbēdināja fakts, ka cik daudz patriotu no šīs jaukās eh, valsts uh, sacīja, ka viņi, vēl, viņi uzskata dalību Eiropas Savienībā kā zāles pret korupciju, bet tagad iznāk, ka Eiropas Savienība nodod šo korumpēto ierēdņu lietā uh, rokās vēl vairāk līdzēkļu. Nacionālais parlaments uh, kuru tagad ievēl, mēs eh, tā tad iegūsim novērētājus pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tā kā tas viss ir jānovēro. Hanana kungs, paldies. Rapkāja ziņojums par imunitātes atcelšanu Viktoram uz eh, Pakskiham vārds Viktoram Donskim. Thank you, Mr. President. Paldies priekšsēdētājiem. Es um, balsoju pret savas grupas nostāju attiecībā uz to, kas noticis ar mūsu kolēģi um, Viktoru Spaskiku. Es uzskatu, ka taisnīgas tiesas princips ir pārkāpts, ir uzklausīts tikai viena pusi. Un, uh, Eh, nav. Un šāds politisks, eh, šāds tiesas process ir vienpusīgs, bet Lietuva ir demokrātiska valsts, eh, Lietuvā pastāv tiesiskums un jāpliecina, ka Lietuva nav iesaistījusies nekādā līdzīgā Timošenko gadījumam Ukrainā. Katram ir jādod iespēja aizstāvēt savu godu. Un es uzskatu, ka mums jānosūta vēstījums mūsu, eh, manai valstī Lietuvai, ka eh, va, eh, valstu, ka varu dalīšana nepastāv. Paldies, kolēģi! Mēs pārējām pie Bereses ziņojuma par Eiropas semestri ekonomiskās politikas koordinācijai. Pirmkārt, vārds De Angelis kungam. Prezidente, la krīzi. Nu ne... Priekšsēdētājiem, krīze vairs nav tikai draudz. Krīze ir kļuvusi par realitāti, un tāpēc mums ir jārīkojas apņēmīgi un ambiciozi. 2020. gada stratēģijas izpildi ir atkarīgi no Eiropas Savienības apņemšanās kopumā, bet arī dalībvalstīm ir jāparādz ietaupījumi budžetā attiecībā uz ko, lai mēs īstenotu kopīgas apņemšanās, tāpēc mums ir nepieciešama lielāka koordinācija budžeta pasākumu ietvaros, lai cīnītos arī pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Uh, Iekšējā tirgus veiksmīga darbība ir ļoti nozīmīga un izšķirīga konkurētspējas noturēšanai. Tāpēc, lai īstenot 2020. gada stratēģiju, nepieciešams tai ieviest lielāku dimensionālo un reģionālo stratēģiju. Mums ir jādomā eh, par programmu labāku īstenošanu, lai mēs labāk sasniegtu mērķus paldies, un tagad vārds Basesku kundzei. Liels paldies, priekšsēdētājs balsoja par šo ziņojumu, jo Eiropas Savienībā ir jācīnās pret um, makroekonomiskā līdzsvara trūkumu. Tāpēc ir nepieciešams simetriska pieeja, mums ir nepieciešama ciešāka dalībvalstu pol ekonomiskās politikas um, koordinācija, jo īpaši ekonomiskās recesijas apstākļos, bet tāpēc ir nepieciešams, lai uh, dalībvalstu valdības uzņemtos vairāk drosmes un ieviest nepieciešamos taupības pasākums. Mums ir, ir jādomā arī par inflāciju, konkurētspēju. Es vēlētos precizēt, ka bez efektīviem struktūrāliem pasākumiem Eiropā būs tikai 1,5% pieaugums līdz pat 2020. gadam, un vienlaikus dalībvalstu budžetiem nevajadzētu apdraudēt visas Eiropas Savienības stabilitāti. Ir ļoti nozīmīgi tas, lai Eiropas Savienības budžets un dalībvalstu budžeti tiktu harmonizēti. Eiropa plus pakts, um, kurai pievienojas arī mana valsts, palīdzēs labāk koordinēt šos pasākumus. Paldies! Liels paldies Bazesko kundzēm, tagad Silvēstra kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs ekonomiskās krīzes sekas ir tāds, ka ir palielinājies makroekonomiskā līdzsvar trūkums un ir nepieciešams panākt to, lai visbeidzot Eiropas Savienība pievērstos šī līdzsvara nodrošināšanai, un tāpēc ir nepieciešama labāka koordinācija ekonomikas politikas jomā, jo īpaši uzraugot dalībvalstu budžetus. Kļūdas, kuras esam pieļāvuši Eiropas Savienības darbībā kopš eiro ieviešanas, ir parādījušas to, ka ir nepieciešama ek efektīvāka ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā, tāda pārvaldība, kas balstītos uz uh, lielāku noteikumu ievērošanu un mums būtu ciešāk jāparaugās arī uz dalībvalstu budžetiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Mērfī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam vismilzīgākās kapitālistiskās krīzes um, pašā vidūcī, un tas, kādu atbild mēs, atbildes redzē, reakciju mēs redzam, uh, ir tas, ka tiek nosodīti šie taupības pasākumi, bet problēma ir tāda, ka mm, lielākā daļa cilvēku nepiekrīt valdību piedāvātajiem uh, risinājumiem, nesaprot, kāpēc bagātie kļūst eh, arvien bagātāki un kāpēc tiek izpostīta ekonomika tāpēc arī mums ir šis Eiropas semestrs un ekonomiskā uzraudzība. Tas ir veids, kā uh, tikt galā ar šo demokrātisko uzraudzību, to aizstājot ar finansiālām uh, Um, finansiāliem uh, pasākumiem, taupības pasākumiem, kurus uzspiež komisija cits starpā. Um, attiecībā uz īrijas uh, budžetu īrijas parlamentā ir paredzētas diskusijas uh, samazinājums par 4 miljardiem, un tas nodarīs postajiem iedzīvotājiem. Bet pirms um, Pirms notika diskusijas um, īrijā, šis budžets tika patiesībā izstrādāts Bundestāgā. To nozīmē šī koordinācija. Paldies! Paldies, kolēģi! Mēs pārējām pie balss skaidrojuma attiecībā uz rezolūciju priekšlikumiem par vienotā tirgus fórumu. Vispirms vārds Lājiem kungam. Viņš nav sagaidījis savukārt Silvestris kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Šis pirmais vienotā tirgus fórums ir ļāvis pilsoņiem, uzņēmējiem, sociālajiem partneriem un ekonomiskiem partneriem diskutēt par vienoto tirgu. Komisijas dokumentā ir uzskaitīti tie šķēršļi, ar kuriem visbiežāk saskars uzņēmēji un iedzīvotāji Eiropas Savienībā. Tas arī norāda uz to, cik milzīgs ir atšķirības starp to, ko mēs sagaidām un to, kāda ir realitāte. Par dažiem jautājumiem tika runāts atsevišķos semināros, tā piemēram par uh, kvalifikācijas atzīšanu un citiem punktiem. Un arī par likumdošanas uzlabošanu publiskā iepirkuma jomā. Runa ir par to, ka ir jādomā par šķēršļu novēršanu Eiropas Savienībā, lai tas dot ieguvumu pilsoņiem un arī daudziem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Tagad vārds Repokungam. Paldies priekšsēdētājiem! Šī rezolūcija ir parādījusi to, ka pēdējo 50 gadu laikā ir iespējams gūt milzīgs ieguvums kop vienotā tirgū, taču, diemžēl, iedzīvotāji un uzņēmēji joprojām negūst šos labumus. Šīs krīzes apstākļos viens no svarīgākiem uzdevumiem, kāds ir Eiropas parlamentam, ir pārliecināt uzņēmums un pilsoņus par priekšrocībām, kāds ir iekšējām tirgum bet mums ir jācenšas panākt to, lai dalībās arī īstenot pasākums, par kuriem esam vienojušies. Iekšējais tirgus joprojām ir viens no labākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā, un tas ir labākais garants mūsu nākotnē. Paldies! Un pēdējais temats, kurā būs eh, balsu skaidrojumi, attiecas uz rezolūcijas priekšlikumu par globālo reakciju uh, Eiropas Savienībā pret aids. Vispirms vārds Šimanska kungam. Panie Przewodniczący. Priekšsādātāji. Visu darbību intensifikāciju, kas ir vērstas pret eh, aids, ir svarīgas gan dalībvalstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Uh, rezolūcijas un priekšlikumi, kurus mēs uzklausījām, kas ir saistāms ar Hivaits, ir pelnījušas mūsu atbalstu. Un jāievieš, diemžēl, tad, kad mēs runājam par veselības aizsardzības jautājumiem, Eiropas parlamenta priekšlikumi ietver arī priekšlikumus pār abortiem, tāpēc es balsoju pret. Paldies, nākošais runātājs Kašmans. Es apsveicu šo lielisko ziņojumu, par kur Eiropas parlamenta kreisie nobalsoja pār. Mums ir jānorāda, ka sieviešu seksuālā veselība un kontracepcija ir vitāls. Viņām ir nepieciešams nodrošināt kontracepcijas iespējas, kā arī drošas abortu iespējas. Cīņa pret hivaits ir vitāla, un tāpēc apsveicam izglītības programmas. Mēs apsveicam arī pozitīvo attīstību, un šajā sakarā, kā jūs sacījāt debašu sākumā, mums ir jāicina komisija atbrīvot finansējumu globālam cīņas pret HIV aids fondam. Un es aizstāvu un gribu sacīt, ka universālas vispasaules cilvēku tiesības nav koloniālisms. Tās, attie, tās ir attieci, attiecināmas uz visām valstīm. Paldies, Kašmana kungs vārds kolēģim Silvestri. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu šīs rezolūcijas tekstu jo tas eh, tieši izriet eh, no eh, tūkstošgadus attīstības mērķiem. Bet nevar piekrist visam, kas šajā tekstā ir teikts par sievietēm un bērniem. Uh, jā, 80. gados ļoti daudz bija propagandas un uh, daudz bija informācijas, bet jāsaka, ka šobrīd šī propaganda ir pilnīgi apstājusies un uh, cilvēki, principā, īpaši jaunieši vispār nav informēti par uh, šīs uh, saslimšanas briesmām un iespējām uh, izsargāties. Man ir prieks, ka. ka šajā ziņojumā Mēs esam centušies uh, atrast uh, veidus, kā uh, labāk informēt sabiedrību. Paldies, un tagad Mērfī kungam vārds. 23 uh, miljoni cilvēku šobrīd slimo ar HIV, pār par 2,5 miljoniem inficējas katru gadu, un daudz arī mirst un eh, tā kļūst eh, par vienu no galvenajiem, tas kļūst par vienu no galvenajiem nāves cēloņiem 21. gadsimtā, un tieši tādēļ ir jāatrod atbildi uz šo sāslimšanu. Un, diemžēl, mēs esam nepareizā virzienā. Starptautiskais eh, finansējums ir krities par 10% bijušajās kolonijās, un valsts sektors un uh, bezmaksas eh, pasākumi, eh, retro eh, vīrus zāles un tā tālāk. Finansējums tam visam ir samazināts. Ir palielināta pieeja noteiktiem medikamentiem, kas atvieglo mm, eh, vīrusu nesētāju stāvokli, bet, diemžēl, ar to nepietiek. Visi, kam tās vajag, nevar gūt tam pieeju. Un tāpēc farmakoloģiskā industrija ir jānacionalizē, lai tā beidz eksploatēt cilvēkus. Tā ir starptautiski jākoordinē, lai būtu bezpatentu medikamenti un zāles pietiktu visiem. Paldies, Mērfī kungs, un visbeidzot. Uh, Klājas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo ziņojumu. Ne jau tāpēc, ka esmu pret to, ka esmu pret šiem cilvēkiem un pret to, ka viņi nesaņem vislabāko iespējamo aprūpi. Es esmu pret to, ka vairāk līdzekļu tiek veltīts uh, Eh, medikamenti izstrādē, bet šeit ir ļoti daudz lietas iekļauts, kam ar to visu nav nekāda sakara. Piemēram, 22. pants, kur tiek aicināts eh, vairāk piemērot drošākus uh, eh, abortus. Eiropas Savienībā nevajadzētu šādās lietās iejaukties, tās ir dalībvalstu ziņā, un ja dalībvalsts uzskata, ka tā vēlas aizliegt abortus, tā to drīkst darīt. Un tas arī galu galā ir jautājums par to, kādā veidā cilvēki, kuriem ir jāstrādā ar, infekti, ar infekcijas nesātājiem naidas slimniekiem, kā viņus var aizsargāt. Jā, ir svarīgs jautājums, kas arī ir ātri jāatrisina. Mums vispār jāpasargā sabiedrība no viņiem visiem kopumā. Paldies! Paldies, un ar šo uzstāšanos mēs esam pabeiguši klausīt balsu skaidrojumus. Es vēlos pateikties visiem, kuri izteicās, it īpaši. Par to, ka saprātīgi izmantojāt eh, sev atvēlēto runas laiku, tādā veidā man nebija jūsu uzstāšanās jāpārtrauc. Kolēģi, esmu saņēmis no pozīcijas divas eh, kopējos pozīcijas pirmajā lasījumā un arī attiecīgos eh, komisijas eh, nostājas klāstus. Eh, virsraksti būs redzami sēdes protokolā, un parlamentam ir trīs mēneši, lai izteiktos. Šis termiņš sākas šodien, pareizā sakot, no